Next... Sveicu jūs visus nākošās, nākošā darba kārtības punktu izskatīšanā. Tad eh, ir ziņojuma projekts ar priekšlikumu Eiropas parlamenta ieteikumam padomai par Eiropas fondu demokrātijas atbalstam iespējamās izveidas kārtību. Ļoti sarežģīts garš nosaukums kaut kam tādam, kas Eiropas parlamentam ir ļoti svarīgs. Šis jautājums eh, tika skatīts vairākās diskusijās, pēdējās notika ar Polijas ārlietu ministru Sikorska kungu. Mēs nam pastāstījām par zināmām šaubām saistībā ar sākotnējo priekšlikumu padomas nostāja. Mēs tiešām ļoti vēlamies izveidot efektīvu, elastīgu uh, demokrātijas fondu, tas veicinātu demokrātijas attīstību, un kā mēs ikdienas piedzīvojam, tas ir nepieciešams šāds fonds. Mēs tās arī uzklausījām vēstniekus, te bija es delegācija Sudānā vadītājs Tomašu Lični un es delegācijas Kongo Demokrātiskajā republikā vadītājs valsti gan sauc Kongo Demokrātiskā republika, bet nu, tur vēl ir daudz kas darāms demokrātijas uh, īstenošanā. Nā, mūsu referents ir Lamsdorfa kungs, Aleksandrs Grāfs Lamsdorfs. Mums te arī daži ēnu referenti un eksperti. Īpaši gribu sveikt mūsu vidū Kristofu Štanovski. Uh, Eh, Eiropa, eh, Polijas ārlietu ministra vietnieku. Lūkšu izteikties pēc iespējas īsāk un kodolīgāk, precīzāk, jo daudz laika mums nav. Mums, mums gaida interesants diskusijas. Un tā tad iesākumam Magoržāta Vasiljevska kundze. Viņa ir vēlēšanu uzraudzības eh, delegācijas vadītāja Eiropas ārlietu darbības dienestām. Vārds jums liels paldies, esmu priecīga runāt par šo jautājumu Eiropas ārējās darbības dienesta vārdā un Papovska kunga vārdā. Kā jūs zināt, ir notikušas izmaiņas dienvidu eh, kaimiņu attiecību politikā saistībā ar austrumu attiec, eh, attiec, kaimiņu attiecības politikas mainīšanu. Un te tā tad ir jauna atbildība šajā jomā izveidot Eiropas demokrātijas fondu, lai atbalstītu demokrātijas procesu mūsu kaimiņu attiecībās. Kaimiņu valstīs ir viena no galvenajām idejām šajā paziņojumā. Ārlietu padomi ir paudusi savu atbalstu Eiropas demokrātijas fonda izveidēji. Tas atainojās 20. jūnijas secinājumos pēc pagājušajās nedēļas 1. decembra ārlietu padomu secinājumos. Ārlietu padome aicināja ātri izveidot Eiropas demokrātijas fondu. Dalībās pat laban apspriež deklarāciju, kurā būs iekļaut pamat, būs iekļauts pamatnostādes saistībā ar Eiropas demokrātijas fondu. Galvenie priekšlikumi tika apspriesta jau attiecīgos komisijas dienestos, kabinetos un Eiropas parlamentu. Jo īpaši ārlietu komitejā, eh, cilvēktiesību pamatkomitejā, apakškomitejā un attīstības komitejā. Te ir runa arī par cilvēktiesībām, pārdomu grupām, politiskajiem organizācijām. Ar tām arī bija diskusijas pēdējo mēnešu, pēdējo nedēļu laikā. Mūsu mērķis ir izveidot instrumentu ar nepārprotamu pie, pievienoto vērtību, kas varētu apvienot politikas un instrumentus, īpaši Eiropas uh, konst, um, kaimiņa attiecību politiku, EIDHR un demokrātijas atbalsta uh, instruments. Principi ir šādi. Uh, šī fonda galvenais uh, fokus būs kaimiņa attiecības, taču tām būtu jāspēj arī atbalstīt uh, pārejas procesu un citu politisku izaicinājumu citās, uh, citos reģionās. Tas būs pirmais mehānisms, uh, pie kura vairsties uh, pārmaiņu situācijā. Tas attiec arī uz politiskiem, sociāliem um, dalībniekiem. Uh, kas ir visi saistīti ar demokrātijas izveidi viņu valstīs. Tātad te ir runa par demokrātiskas telpas izveidi pārējas periodos. Šis ir galvenais elements, kur šāds fonds uh, var sniegt lielāku atbalstu salīdzinājumā ar citiem līdzīgiem instrumentiem. Šim fondam jādarbojas kā privātai bezpēļņas organizācijai, tam jāpieņem lēmumi neatkarīgi, tā skaitā arī ir visi pamati lēmumi. Ideāli būtu, ja šis fonds varētu būt strādāt ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un ES institūcijām. Pie lēmumu jāpieņem ātri, efektīvi. Tas ir pamat elements šim fondam. Un galvenais tad mērķis ir risināt lielāko problēmu, kas pastāv pašreizējos instrumentos. Tāda tad būs arī šī fonda galvenā pievienotā vērtība. Tomēr ES institūcijas, jo īpaši Eiropas parlaments, tiks iesaistīti fonda pārvaldes uh, organizācijā, kas uzraudzīs fonda darbību. Fondam ir jāmēģina sadarboties ar citām iesaistītajām pusēm, ar politiskiem fondiem, pilsoniskās sabiedrības iestādēm, <clears throat> lai veicināt to darbību, bet arī uh, veicināt pieredzes apmaiņu un izvairītos no pārklāšanās. Fondam ir jāizveido finansiāls uh, uh, uz vienošanās pamata veidotas saiknes. Te mēs arī veicinām atbildību caurskatāmīga un vēlamies atbalstīt arī elastību un ātru fondu piešķiru, līdzekļu piešķiru. Te arī tiks uh, īstenots ES finanšu norādes. Šis fonds būtu jāfinansē no dalībvalstīm un Eiropas Savienības līdzekļiem. Es domāju, ka pašreizējā priekšlikumā ir pamata elementi, kas ļautu dalību valstīm vienoties par galvenajiem mērķiem, mandātu un galvenajiem instrumentiem, kas būtu izmetami šim fondam. Par pārējo būtu jāvienojas vēlākā laikā, mm, pamatojoties uz darba grupas darbu, un mēs domājam, ka arī Eiropas parlamentam būtu jābūt iesaistītam šajā darba grupā. Vēlos uzklausīt jūsu reakciju, komentārus, idejas. Esmu ļoti priecīga paziņot, ka Mati Popovska kungs piebiedrosies mums ap 12. Un esmu pārliecināta par to, ka viņš labprāt atbildēs jūsu jautājumiem. Paldies! Liels paldies, Edīt, par jūsu ļoti īso kodolīgo prezentāciju. Tagad gribētu aicināt Ždanovska kungu, Polijas ārlietu ministra vietnieku izteikties. Liels paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi! Paldies, kā ir dota iespēja izvērst debatas par demokrātiju, par demokrātijas atbalstu un Eiropas demokrātijas fondu. Es domāju par Eiropu. Polijā mēs ar to saprotam kā demokrātijas avotu. Tā ir vieta, kur tika iedibināta demokrātija. Un iespējams, ka nav labākas telpas debatējot par demokrātijas atbalstu kā Eiropas parlaments. Tas ir eh, vienprātības rezultāts un debašu rezultāts Eiropā. Šis Eiropas parlaments. Šajā laikā, polijas prezidentūras laikā, Mēs uzskatām, ka mums nepieciešami novatoriski risinājumi, novatoriski instrumenti. Tas attiecas gan uz ekonomikas dabas jautājumiem, gan arī uz attiecībām, piemēram, ar mūsu kaimiņu valstu attiecībām un attiecībām ar tālākām valstīm. Eiropas fonds demokrātijas atbalstam tā ideja tika apspriesta vismaz pēdējo sešu mēnešu laikā. Bija vairāki komentāri, ierosinājumi, atbalsta, paušana no dalībvalsts puses un arī no ES iestādēm. Tur tika apspriest, ko kā labākā veidā nodrošināt šo pievienoto vērtību šim fondam. Eiropas demokrātijas fonda kodols ir piešķirt pievienoto vērtību mūsu attiecībām ar tiem, kas cīnās par demokrātiju. Tiem, kas cenšas iegūt vairāk iespēju pašiem pieņemt lēmumu par sevi. Runājot par Eiropas fondu demokrātijas atbalstam, jeb Eiropas demokrātijas fondu, uh, Mūs īpaši interesē Arābu valstis Āfrikā, Ziemeļa Āfrika un Arābu pavasaris. Vlads, Vlads ir mans draugs, mēs um, mēdzām sadarboties um, ar Baltkrieviju, mēģinot izveidot tiltu starp demokrātiem Polijā un Baltkrievijā. Mums nepieciešama demokrātija un labas attiecības arī ar austrumu partnerības valstīm, bet tas pats attiec arī uz tādām valstīm kā Birma, piemēram. Protams, tā nebūs prioritārs status, tomēr mēs redzam, kā arī tādās valstīs kā Birma pastāv lielāks iespējas demokrātijas iedibināšanai. Polijas prezidentūra, domājot par Eiropas demokrātijas fondu, secina, ka Polija ir ļoti pro-eiropeiska valsts. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies iesaistīt gan dalību valstis, gan institūcijas. Nav šaubu par to, ka Eiropas parlamenta īpašā loma, kā arī Eiropas ārējās darbības dienesta loma ir būtiski svarīgs, lai nodrošinātu šīs institīvas sekmes. Kā jau tika minēts, šim instrumentam ir jābūt ātram, elastīgam efektīvam, un tam ir jāpalīdz nodrošināt plurālismu un debates tajās valstīs un sabiedrībās, kur šajā ziņā nepastāv brīvība un nav plurālisma. pēdējā augstā līmeņa sanāksmē, kas notika Busānā par eh, eh, palīdzības programmu efektivitātes, bija svarīgi redzēt eiro lomu, kad mēs sadarbojamies ar brīk valstīm tādām kā Indija, Ķīna, Brazīlija. Mēs domājam, kādai būtu jābūt mūsu lomai, uzņemoties atbildību, veidojot sadarbību ar mūsu partneriem kaimiņu valstīs, visās, kaimiņu valstīs visās pasaul, visā pasaulē. Esmu pārliecināts par to, ka nodrošināt cilvēku tiesību ievērošanu mēs veicināsim arī vispārējās situācijas uzlabošanos. No otras puses mēs varam sniegt atbalstu tām politiskajām kustībām, tām iesaistītām pusēm, uh, kas atbalsta plurālismu un demokrātijas idejas. Mums jāpalīdz tiem, kas ir gatavi sadarboties, lai nodrošinātu demokrātiskus izvēles iespēju viņu valstīs. Tāpēc mēs atbalstām Eiropas fonda demokrātijas atbalstam izveidi. Uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka šai institīvai jābūt ir vienotai, kopīgai institīvai, kurā vienotos dalībvalsts un ES institūcijas. Paldies! Paldies, turpina Svobodas kungs, paldies, ministra kungs. Esmu priecīgs, ka jūs uzsverējat Eiropas parlamenta lomu un ir acīm redzams, ka demokrātiski ievēlot, ievēlēts parlaments var arī izpildīt savu lomu kopīgās interesēs. Tagad aicinu uh, Ladu Vjališkas kungu. Viņš ir starptautiskā konsorcija Euro-Belarus priekšsēdētājs. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much. Lielas paldies. Will, Pirms runājot par Eiropas uh, demokrātijas atbalsta fonda ideju, es vēlētos pateikties par šo uzaicinājumu. Un vispirms eh, īsumā iezīmēt uh, kontekstu situācijai Baltkrievijā, politiskā un sociālā jomā, jo Baltkrievija tiek izmantota kā tāds uh, pārbaudes akmens uh, pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veicināšanai, un daudz kas šeit nav panākts. Ja mēs runājam par Eiropas fonda demokrātijas atbalstam, veidošanu, jāsaka, 2010. gada beigās nestabilā liberalizācijas situācija ir sagruvusi. Uh, un tagad ir iestājies, ja tā varētu teikt, augstais pilsoņu karš. Sabiedrība ir ļoti sašķelta. Tāpat ļoti izteikti ir centieni ierobežot pilsoniskās brīvības un cilvēku tiesības. Un jaunākie piemēri ir tādi, ka ir pieņemti jauni likumi par uh, pulcēšanos un par sabiedri starptautiskā finansējuma izmantošanu. Šeit ir noteikti ļoti stingri ierobežojumi. Un visi, visi tie etapi, kam būtu jāiet cauri pilsonim, lai viņš varētu izmantot šos demokrātiskos mehānismus, viņš vispār var nonākt līdz krimināla atbildībai. Visi neatkarīgie spēlētāji, tā skaitā politiskie spēlētāji, arī intelektuāļi, uh, blogeri uh, un citi ir uzskatām par pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā. Baltkrievijas sabiedrība ir ļoti uh, sašķelta un jebkurš neatkarīgs veidojums vai individs būtu uzskatāms par pilsonisko sabiedrību tādēļ. Mums ir skaidri jāsaprot, ka pilsoniskai sabiedrībai ir ļoti ierobežots iespējas piekļūt tautai vai iedzīvotājiem. Vēl viens uh, trūkums ir tas, ka nepastāv komunikācijas iespējas starp abām neatkarīgajām pusēm - politiskiem spēkiem un pilsonisko sabiedrību. Šeit ir mārpratumi, trūkst uzticēšanās, ir bijuši centieni veidot uzticēšanos, bet mēs vēl esam ļoti tālu no vēlamās situācijas. Vēl viens jautājums attiecībā uz resursiem. Prodemokrātiskiem spēkiem Baltkrievijā ir pieejams tikai uh, starptautiskais finansējums. Iekšējo resursu viņu rīcībā nav, lai viņi varētu īstenot savu darbu. Eiropas Savienības finansējums pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis, bet tikai e, nelielu daļu no šī finansējuma var izmantot demokratizācijas procesam, jo īstenotās programmas pieprasa reģistrāciju, valsts iestāžu atļauju un tā tālāk. Pēdējo gadu laikā pozitīvā pieredze ir uh, Austrumu partnerības iniciatīva, kas uh, tomēr atbalstīja pilsonisko sabiedrību, radīja cerību par iespējamām pārmaiņām, uh, par iespējām veidot attiecības ar Eiropas Savienības institūcijām, ar pilsoniskā sabiedrības fórumu starpniecību. Eh, tādēļ mums, eh, mēs atbalstam šo ierosmi par Eiropas fonda demokrātijas atbalstam eh, izveidi, jo šeit resursi tiktu koncentrēti. Šis pilsoniskās sabiedrības atbalsta instruments būs tāds drīzāk kā uzraudzības instruments, un uh, šis fonds varētu darboties plašākā jomā Eiropas uh, demokrātijas fondām būtu iespējams atbalstīt uh, novatoriskus, nevis standārta risinājumus. Un tieši mūsu valstī ir nepieciešami novatoriski risinājumi, jo standārta risinājumi vienkārši nedarbojās šis fonds varētu dot savu ieguldījumu šajā procesā. Treškārt, ātri, ātrs uh, spēlētājs, ka, kas nav pakļauts birokrātiskām procedūrām un lēmumu pieņemšanai birokrātiskā veidā, tieši to mēs sagaidām no šī Eiropas demokrātijas fonda, tā mūsu izpratnē būtu pievienotā vērtība turklāt, un tas nebūtu pretrunā ar citiem Eiropas uh, Savienības instrumentiem. Un uh, ko mēs vēl vēlētos uh, redzēt šeit? Uh, fonda veidošanas ideja ir tāda, ka uh, būtu vairāk uzmanības pievērsts uh, iekšējiem spēlētājiem, nevis tādiem vispār zināmiem modeļiem un tematiem, bet tas varētu tiešām sniegt atbalstu tiem spēkiem, kas cīnās par demokrātiju. Tagad es gribētu runāt par tiem izaicinājumiem, ko mēs saskatām šī fonda priekšā. Lielāks finansējums demokratizācijas procesiem uh, tādās valstīs kā mana nenozīmē automātiski plašāku, lielāku demokrātijas līmeni. Jautājums, kā sasniegt progresu šai jomā, un tas varbūt ir vislielākais izaicinājums. Otrakārt, ja mēs runājam par demokrātisko spēku atbalstīšanu, jautājums, kas ir demokrātiskie spēki? Kā eh, pareizi tos identificēt un kāda veida atbalsts spēkiem ir nepieciešams? Kā organizēt šo atbalstu tā, lai stiprinātu demokrātiskos spēlētājus valsts iekšieniem? Un uh, vēl viens liels izaicinājums mūsuprāt. Tas bija skaidri konstatējams pagājušā gada laikā, tādas kā Bilatska lieta gadījumos, ko darīt ar atklātības un drošības jautājumiem. Mēs ļoti vēlamies garantēt spēlētāju drošību, kuri varētu nākotnē izmantot fonda finansējumu. Un, diemžēl, mēs esam piedzīvojuši tādus gadījumus, kad mēs nesam pārliecināti par šīm drošības garantijām, jo uh, atklātība, normāla demokrātiska noteikuma, kas darbojas Eiropā, mēs vēlētos, lai tā darbotos, protams, arī Baltkrievijā, bet kā uh, Blakus efekts rodas tas, ka demokrātiskie spēlētāji nokļūst uh, nedrošības situācijā, viņi tiek apdraudēti un ir jādomā, kā pārvarēt šo izaicinājumu. Ja mēs tagad pārējām pie konkrētiem priekšlikumiem, kas no mūsu viedokļa būtu liederīgi, es varētu minēt četrus. Pirmais uh, - uzsākt, st iedibināt struktūrētā dialoga principus un izveidot uh, koordinācijas sistēmu ar vietējiem uh, spēlētājiem dažādos līmeņos. Uh, Uh, uh, visas programmēšanas mērķu sasniegšanai, tā skaitā arī uh, ieviešanai un izvērtēšanai. Protams, būtu labi, ja Uh, šāda komunikācija notiktu regulāri un vietēja, vietējā līmeņa spēlētāji netiktu uzskatīti tikai par finansējumu saņēmējiem, bet tiktu iesaistīti šajā procesā. Otrkārt ir jānos, jādefinē kritēriji to spēlētāju atbalstam, kuri saņems atbalstu. Un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Uh, nevajadzētu bu, eh, radīt tādu situāciju, ka atbalsts sagrauj šos uh, spēlētājus vai uh, izraisa konfliktus to starpā. Šeit uh, Baltkrievijā situācija ir tāda, ka nav konsolidācijas starp politiskajām, politiskajiem slāņiem un pilsonisko sabiedrību Armēnijā toties bija strīdi vai cīņa par, starp dažādiem spēlētājiem pilsoniskā sabiedrībā par atbalsta saņemšanu. Treškārt, man ļoti patika Frīde politikas e, ierosme par trim pīlāriem šī fonda ietveros par pirms pārējas, pārējas un pēc pārējas valstīm. Tā ir ļoti interesanta ideja un varbūt tas palīdzētu labāk orientēt šīs programmas ņemot vērā mērķus un periodu. Un tas uh, varbūt dotu arī lielāku ieguvumu un labāku rezultātu. Un pēdējais ierosinājums ies, ies iesaistīt atbalstīto valstu galvenos demokrātiskos pārstāvjus fonda struktūrā. Viņi varētu piedalīties konsultācijās, dot padomus par um, uh, viņi varētu darboties ekspertu padomē vai uh, reakcijas grupā vai kādā citā veidojumā, bet būtu ļoti svarīgi viņus iestāstīt uh, šā fonda pašā struktūrā. Liels paldies! Paldies par uh, to, ka uzdevāt mums tādus uh, sarežģītus, grūtus jautājumus un nācāt klajā ar priekšlikumiem, bet tiešām mēs saprotam, cik svarīgu darbu jūs veicat. Tagad es došu vārdu Šalinai Heinai no Pilsoniskās sabiedrības institūtu. Paldies priekšsēdētāju. Mm, pateicos uh, parlamentu deputātiem par iespēju uzstāties šajā komitejas sanāksmē. Um, daži mani ierosinājumi jau šeit izskanēja, tas atvieglo manu uzdevumu. Es pārstāvu fondu, kam jau ir 30 gadu pieredze stiprinot pilsonisko sabiedrību 70 valstīs Mēs atbalstām sevišķi vietējās organizācijas, uh, to iesaistīšanos demokrātiskos procesos. Mēs uh, kopš šī ideja izskanēja pirms dažiem mēnešiem arī domājām, kā palielināt uh, šā fonda potenciālo ietekmi. Uh, Uh, patiesībā Eiropas institūcijas un instrumenti jau veiksmīgi darbojas demokrātijas stiprināšanas jomā, bet jautājums par to, kā šo ieguldījumu padarāt vēl tauta, taustāmāku. Un uh, domājot par mūsu fonda priekšlikumiem, mēs, protams, atbalstām ideju par Eiropas uh, demokrātijas atbalsta fonda uh, izveidi, un mēs vēlamies, lai tas būtu pies, pēc iespējas elastīgāks un ņemt vērā vietējo spēlētāju vajadzības un intereses. Un es eh, runāšu savā uzrunā par galveniem pieciem principiem, kas būtu jāīsteno, lai nodrošinātu izvirzītos mērķus. Pirmkārt ir eh, jāuzklausa vietējās vajadzības un mērķi. Šo pieeju mēs eh, nevienmēr konstatējam Eiropas Savienības darbībā, bet tā ir ļoti svarīga, domājot par tuvējiem austrumiem un Āfrikas reģionu, tiek uzdoti pamatoti jautājumi par to, kā ārējo spēlētāju darbību šeit uztver ne tikai valdības eh, spēki, bet arī pilsoņu uz vietām. Piemēram, Mums ir jāspēj efektīvi darboties, uh, neapdraudot uh, mūsu partneru organizāciju leģitimitāti. Praktiski runājot, Eiropas Savienībā ir jāpanāk līdzsvars starp stratēģisku darbību un uh, uz vietām izteiktu ideju uzklausīšanu. Un uh, varētu būt labāk uzklausīt, ko domā cilvēki attiecīgajā valstī, nevis, ka visu izplānotu Briseles birokrāti, kā tas šobrīd, diemžēl, notiek. Otrakārt, būtu jāatbalsta virkne spēlētāji, kas iestājas par politiskajām pārmaiņām bieži pagājuši, pagātnē ir bieži bijis tā, ka viskaļākās balss ir skanējušas nevienmēr no politisko partiju vidus, bet ārpu, no, nākušas no spēlētājiem ārpus politiskām partijām mēs nedrīkstam aizmirst arī arotbiedrības. Tāpat jāatbalsta jauni līderi, sociālās kustības, arotbiedrības. Tas viss var dot pievienoto vērtību, jo šīs grupas šobrīd um, negūst atbalstu no eksistējošiem instrumentiem. Uh, varētu paredzēt, kā disidenti var doties uh, mācīties uz Eiropas Savienību, gūt piemēru, tāpat varētu atbalstīt uh, Uh, diasporas plašsaziņas līdzekļus un um, uh, citas demokrātiskas organizācijas. Eiropas Savienībai tas ir trešais princips, būtu jābūt objektīvai savā pieredzē, atbalstot demokrātisku sistēmu un kultūru, nevis uh, nebūtu jāatbalsta uzvarētāji, nevajadzētu slēgt ideoloģiskas alianses un mums ir jābūt uh, nediskriminējošiem savā atbalstā. Ja Eiropas Savienība ir uh, būtu atbalstījusi kādu politisku partiju Eģiptē pēdējo mēnešu laikā, un tad šī partija cieši sakāva vēlēšanās, tad rezultāts būtu katastrofisks. Mums būtu tādēļ jāveido atbilstoša struktūra, rotējošā direktoru padome, lai mēs, um, mēs šādu struktūru izmantojam savā darbā, lai novērstu interešu konflikta veidošanos un nodrošinātu to, ka uh, lēmumi par projektu atbalstu tiek pieņemti atklātā gaisotnē. Ceturtkārt ir jāņem vērā konkrētais konteksts. Tas nozīmē, ka ir jābūt uh, fondā sekretāriem, kas labi pārzina situāciju uz vietām un varētu dot um, atzinumus par uh, cerēto darbību ietekmi. Mēs uh, arī atbalstām šo trīs pīlāru pieeju. Šeit uh, varētu atsaukties uz situāciju Krievijā, Baltkrievijā, Lībijā un uh, jādom, būtu jādomā par uh, to, kādas konkrēti darbības būtu nepieciešams. Tāpat mums būtu jārosina elastība, riska uzņemšanās, to mm, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi gan nesaku šobrīd par Eiropas Savienības institūcijām. Jūs jau saprotat, ko es ar to gribu teikt. Mums šim fondam ir jābūt tām, pie kā vispirms vēršas, nevis pie, tām, pie kā vēršas, nu, ja vairs neviens cits nav palicis, kam lūgt atbalstu. Š... Uh, Eiropas demokrātijas atbalsta fonds uh, var sniegt atbalstu cilvēku tiesību un demokrātijas veicināšanas instrumentu, bet aktīvistiem ir jājūt, ka šis, šī institūcija ir saistīta ar Eiropas Savienību, bet to nekontrolē Eiropas Savienība. Un ta, no tā ir atkarība, atkarīga uzticība šai, šim fondam. Un uh, uh, vajadzētu arī mazināt valdību ietekmi uz šā fonda darbību. Līdz ar to es arī esmu beigusi savu uzstāšanos. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad mums ir jāskatās, vai visi kriteriji tiks izpildīti un redzēsim, vai mūsu cerības tiks piepildītas. Tagad es došu uh, vārdu Lampsdorfa kungam, lai viņš mūs informē par savu ziņojumu šai jautājumā, un tad uzstāsies arī ēnu referenti un parlamenta deputāti. Cerams, ka mums būs ļoti konstruktīva diskusija šai jomā, un ka Polijas un Dānijas prezidentūras ņems vērā mūsu ierosinājumus, un kā mums būs iespēja at atbalstīt šo fondu, tā izveidi kā ļoti svarīgu instrumentu, kas būtu svarīgs gan Eiropas Savienībai, gan atbalstāmām valstīm. Vārds Lāmstarf kungam. Paldies, gribu pateikties mūsu šīs dienas viesiem par to, ka viņi ir ieradušies un piedalās diskusijās. Es domāju, ka ļoti svarīgi uzklausīt balsis no tiem, kas strādā ar visiem šiem jautājumiem, kurus vēlamies atbalstīt ar fondu un jau esošajiem instrumentiem tā, lai varam identificēt tās lietas un vietas, kur varam panākt uzlabojumus. Tāpēc paldies visiem, kas runāja. Tiešām liels paldies. Gribu turklāt pateikties arī jāņu referentiem par to ieguldījumu, ko viņi deva konstruktīvās diskusijās. Ļoti laba bija pieeja. Un vēlos pateikties arī kolēģiem no komitejām attīstības komitejas un sieviešu tiesību komitejas viņa at, izstrādāja atzinumus ziņojumam un norādīja uz vairākiem priekšlikumiem, ko pilnīgi noteikti tālākā procesā arī iestrādāsim mūsu rekomendācijās. Piezīmes vēlētos strukturēt šādi. Trijās daļās. Viena, gribu atgādināt, kāpēc vispār runājam par šo demokrātijas fondu, otram kārtam. Gribu iepazīstināt jūs ar galvenajiem punktiem rekomendāciju projektā, ko sagatavojas eh, esmu es pats. Un eh, trešām kārtām par Eiropas parlamenta lomu tālākā šī instrumenta attīstībā un īstenošanā. Iesākumā tātad atgādiniet, kāpēc, atgādināšu, kāpēc par šo instrumentu spriežam. Mēs esam runājuši par to, cik Eiropas Savienība ir negatava reaģēt eh, uz demokrātiskām pārmaiņām, piemēram, kā tas notika arābu pavasarī ietvaros. Uh, Nu, negribu atgādināt to, ko teicu nu, pat iepriekšējā runātāja, ļoti diplomātiski izsakoties par to frustrāciju, kas radās tāpēc, ka Eiropas Savienības iestādēm nebija spējas strauju reaģēt. Tas pats nebija iespējams arī uh, attiecībā uz instrumentiem. Nu, tāpēc tagad, lūk, iespējams, varam apspriest šo jautājumu, varbūt radīt kaut ko jaunu. Uh, zināmā mērā varbūt kaut ko tādu neierastu, nekonvencionālu, kas tāpat laikā ļautu mums spēcināt pasaules uzticību mums kā demokrātijas aizstāvēšanas spēkam. Un varbūt tas varētu būt arī instruments, ko ne, kur, uz kur netiks uzlikt milzīgi daudz ierobežojumu. Mēs runājam par šo demokrātijas fondu arī tāpēc, ka vēlamies izveidot struktūru, kas varētu darboties daudz ātrāk un elastīgāk, kas būtu mazāk birokrātisks un vienkāršāks procedurāli Bet vēl gribu skaidru un gaišu pateikt, ka ar to nevēlamies aizstāt vai dublēt darbu, ko īsteno citi instrumenti, tīpaši, lūk, Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībai. Te runājam tikai par ciešu sadarbību, saskaņotību un konsultācijām. Tātad šis Eiropas instruments demokrātijai un cilvēktiesībām parlamenta ietvaros ir darbojies ļoti labi. Tas ir instruments, kas tūs visu mūsu sirdīm šeit parlamentā, un mēs to turpināsim atbalstīt. Tāpat laikā tomēr šim instrumentam ir diezgan ierobežots mandāts, gars procedūras, kas nepie, ko nepieciešams iziet, lai to īstenotu. Un, eh, protams, tiks veikts arī reformas šim instrumentam tāpat laikā. Uh, šis instruments paliks kā neatkarīgs instruments, neatkarīgs no šī ne, demokrātijas fonda. Vēlamies ar šī instrumentu palīdzību aizsniegt tos, kas līdz šim nav bijuši aizsniedzami, kas bijuši ārpus mūsu aizsniegšanas zonu un tādēļ veicināt demokrātiju kopumā. Tieši tā kā Vjaličs kungs arī teica, viņš to ļoti pareizi atspoguļoja jo pastāv tāds pieprasījums. Ir vajadzīgs šāds instruments. Viens no svarīgākajiem punktiem rekomendācijās ir tas, ka, vispārēj, ka nosakām vispārējos principus, vadlīnijas šī instrumenta programmu izveidēji. Mēs šeit sakām, lūk, ka šādam demokrātijas fondam vajadzētu piedāvāt palīdzību konkrētos kontekstos, savlaicīgi e, un palīdzību tādiem projektiem, kas nāk no vietējā līmeņa, no, no pašas apakšas. Turklāt piedāvājot iespēju strauji plānot šādus projektus. Tam nevajadzētu būt e, tādam instrumentam, kur ir kaut kāda atsevišķa biroja e, vai struktūras Re, reģionos vai valstīs. Nē, ir viens kopējs centralizēts sekretariāts E, tas būtu sasaistīts ar ārējās darbības dienestu un no mūsu viedokļa, tāpēc šim demokrātijas fondam vajadzētu tikt bāzētam Briselē. Tātad mēs runājam par tādu instrumentu, kas piešķir tiešus grantus, e, piemēram, NVO un dažādi cita veida fondiem un struktūrām. Uh, šis demokrātijas fonds tiktu pievērsts uz plašām, plašām saņē, iespējamo saņēmēju grupām, tostarp arī svarīgākiem politiskiem partneriem, kā piemēram jauni augošie politiskie svēki, pavisam jaunas politiskās eh, partijas, kaut kādas tautas kustības, disidenti, blogeri un tā tālāk. Šādi. Tas būtu, tā būtu tā mērķa auditorija. Tātad ļoti plašs aptvērums. Turklāt tam vajadzētu darboties pēc eh, ļoti skaidra, vienkārša grantu piešķiršanas principa. Uh, nekāda līdzfinansējuma, partnerfinansējuma un tā tālāk. Tas nebūtu, tā nebūtu prasība granta piešķiršanai. Struktūra, protams, būs ārkārtīgi nozīmīga. Es ceru, ka būs iespējams izveidot tādu fonda struktūru, kas būtu kā hibrīds. Respektīvi, tā būtu struktūra, kas pilnīgi noteikti panāk līdzsvaru autonomijas ziņā no vienas puses un pārskatāmības un atskaitīšanās spēja ziņā no otras puses. Tas ir ļoti svarīgs elements, un mēs, protams, tam ļoti uzmanīgi pievērsīsim daudz, eh, tam mēs ļoti daudz uzmanības arī pievērsīsim, lai pārliecinātos, ka tieši tāds arī notiek un instruments var darboties atbilstīgi. Fokusētā veidā, daudz fokusētāk nekā tas ir bijis līdz šim pašai, ar pašreizējiem instrumentiem. Nu, noslēgumā pavisam īsi gribēju parunāt par Eiropas parlamenta lomu. Uh, Es domāju, ka ir vajadzīgs šis minētais līdzsvars. Un domāju, ka to var panākt, iesaistot tieši mūsu parlamentu. Eiropas Savienības ieguldījums demokrātijas fonda budžetā arī ir eh, jāīsteno, un, protams, parlaments ir budžeta lēmēja iestāde. Mēs runāsim gan par finanšu regulu un noteikumiem, turklāt Eiropas parlamentam vajadzētu nodrošināt arī politisko pārraudzību eh, pār šī demokrātijas fonda darbību. Un tas ir vajadzīgs ne institucionāli iemeslu dēļ, bet gan tāpēc, ka gal galā mēs, šis parlaments, taču esam pilns ar demokrātiski ievēlētiem deputātiem, un mēs nu gan zinām, ko nozīmē demokrātija. Un tāpēc parlamenta deputāti būtu jāiekļauj eh, veidojumā direktora valdē, tas nodrošinātu politisku līdzsvaru, un tā mēs varētu dot savu ieguldījumu, tālāk definējot šī fonda politiskos un strateģiskos mērķus. Mums, protams, vēl jāapspriež par to, kādā veidā parlaments konkrēti sasaistīsies ar šo izpildu komiteju, kāda kā tā paredzēta fondam. Turklāt vēlamies eh, teikt, ka parlamentīs iesaistīšana nodrošinās arī šī fonda leģitimitāti un tā, tālāku attīstību. Un jau šodien dzirdējām paziņojumu, lūk, Eiropas parlaments piedalīsies darba grupā, kas tiek veidot starp komisiju, ārējās rīcības dienestu un padomi, saskaņā ar pirmdienas Eiropa padomas eh, secinājumu, padomas secinājumiem. Es ceru, ka Eiropas Savienība dos līdz ar to skaidru ziņu par to, ka parlaments ir gatavs iesaistīties jau kādās tālākās eh, diskusijās par šī demokrātijas fonda modalitāti un visāda veida niansēm. Eh, paldies par uzmanību un tagad tālāk Pievērsīsimies ānu referentiem, referentiem no dažādām grupām un tā tālāk. Katram tiks dotas divas minūtes, tā man te informē. Un pirmais, pirmais ir kungs, kas aizstāv mūsu kolēģi no tautas partija, un tas ir Hans Gerds Poterings, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lāmsdorfa kungs! Jā, es aizstāju Saifī kungu aizstāju sevi kundzes, ļoti atvainojos. Un, nu, protams, varbūt nevarēšu pateikt gluži tieši to pašu, ko viņa būtu teikusi šeit, bet, nu, jebkurā gadījumā gribu teikt, ka nevēlos nekādā gadījumā izteikties pret šiem plāniem, bet jautājumi tomēr man ir radušies. Protams, ka vēlamies veicināt demokrātiju, un mums ir draugi Baltkrievijā un citur. Esmu apmeklējis visas arābu pavasaru valstis Un mēs ļoti atzinīgi vērtējam faktu, ka demokrātija būtu jāveicina, bet tajā pašā laikā jāuzdod jautājums. Vai izmantojam pareizos instrumentus, vai mūsu rīku, kas te ir tie pareizākie instrumenti? Lamsdarkungs runāja lūk par e, šo Eiropas instrumentu demokrātijām un cilvēktiesībām un to, kā tas ir sev pierādījis. Bet ja jau šis instruments sev ir pierādījis, tad kāpēc to vienkārši neizvērst plašumā? Kāpēc veidot kaut kādu jaunu uh, instrumentu, nevis papildināt šī esošā instrumenta uh, darbības lomu un aptvērumu. Es saprotu, ka dalību valstīm, nu, tad acīm redzot, būs jāveic iemaksas šī fonda līdzakļos. Nu, tad atkal parādās nākamais jautājums, kurš cik maksās? Tālāk uh, jautājums par kontroli. Jūs teicāt, Lamsdar kungs, ka Eiropas parlaments veiks šo pārraudzību. Nu, kādam tas ir jādara? Nu, un tad jautājums par to, kas tad gūs labumu no šī finansējuma. Es domāju, ka atbalda, protams, ir acīm redzama. Tai vajadzētu būt pilsoniskai sabiedrībai ar visiem tās darboņiem eh, mūsu minētajās valstīs. Uh, kā Konrāda Adenauer fonda vadītājs var pastāstīt, ka jau Eiropā ir ārkārtīgi daudz šādu līdzīgu fondu, un mēs zinām, ka, šie fond, ka šiem fondiem ir ļoti plaša pieredze minētajās valstīs. Zinu, ka jūs vēlaties, lai visi šie fondi viens otru papildinātu. Un mūsu kā parlamenta darbs ir pārliecināties, lai noteikumi būtu ļoti skaidri, lai darbība nepārklātos. Un noslēgumā visi šie nosacījumi un piemērojamie principi demokrātijas fonda kontekstā nevar tikt definēti bez parlamenta iesaistīšanās. Paldies! Paldies par šiem uzmundrinošajiem vārdiem, saka priekšādātais, tā mēs arī darīsim. Nākamais runātājs sarakstā ir Veronika de Kaizera, sociāldemokrāta pārstāve. Lūdzu. Je ne remplace personne. <laughs> Merci. Paldies, priekšsādā, paldies, referentkungs. Es atbalstu vispārējo grupas atbalstu šau jaunajai koncepcijai. Nu, es negribu īsti runāt par instrumentā, es to negribētu saukt, bet par kaut ko tādu elastīgāku, kas var palīdzēt valstīm pārejas periodā ceļā uz demokrātiju. Es uzskatu, ka pastāv trūkumi daudzos instrumentos, kas jau ir mūsu rīcībā, taču acīm redzot, <clears throat> es arī uzskatu, gan nevarētu sacīt, ka man ir tāds pašs bāžas, taču es arī saprotu mūsu kolēģis Poterinkonga pausto piesardzību saistībā ar iespējamo pārklāšanos un reālo defi mūsu meklētā definēšana. Ir pāris vēl lietas, ko gribētu sacīt. Ja padaļai būs runa par Eiropas naudu un arī par mūsu kompetencēm, Tad jautājums, kāda būs Eiropas parlamenta loma? Vai mēs to iesaistīsim struktūrā? Mēs, protams, varam nodrošināt uh, to, ka viņš veic kontrolas funkcijas, tas tad būtu minimums. Taču es gribētu, lai arī te pastāvētu politisks līdzsvars. Lai parlamentā ir vairākas politiskās grupas, un tad arī jāņem tās vērā parlamentu pārstāvniecībā. Tātad tās, es negribu, lai te būtu kaut kādas grūtības, taču tomēr jāņem vērā demokrātiskais politisko spēku sadalības. Un vēl es negribētu, ka pastāvētu pārklāšanās vai arī iespējami veltījumās. Eh, Veltījumo līdzekļu, atvēlējumo līdzekļu daudzumu problēmu Mums ir uh, Eiropas Savienības uh, cilvēktiesība aizstāvības instruments, no kurienes nāks līdzekļi Eiropas demokrātijas fondam. <clears throat> Bet jautājums, vai tiešām nav jau esošajā instrumentā kaut kas, kas varētu īstenot šos mērķus? Un te bija arī runa par vietējiem vietējām iesaistītām personām. Mums, mums ir arī uz vietas delegācijas. Es pilnīgi piekrītu tam, ka nevalstiskās organizācijas, politiskās organizācijas, kas jau pastāv uz vietas, labi apzinās, kāda ir reālā situācija, un mums tā viņa pieredze būtu jāpier, jāpārņem. Tās informācijas mums varētu sniegt, tās organizācijas mums varētu sniegt informāciju. Taču uzreiz var teikt, ka mēs nepiekristam, ka šādas organizācijas tad noteikti, kā mēs piesniedzam, eh, kā mēs piešķiram līdzekļus. Jo viņas taču nav um, objektīvas ne attiecībā uz eh, politiku, ne attiecībā uz kaut kādām nacionālajām uh, interesēm. Mēs taču nevar ļaut šāda veida organizācijām izšķirt, kā, kam tiek piešķirt līdzekļi. Mēs varam vienkārši izmantot šo atklāto sabiedrību vai pilsonisko sabiedrību nevalstiskās organizācijas, lai tās mums sniegtu informāciju, un tad mēs pataisno, tad piešķirt līdzekļus tiem, kam tie ir vajadzīgi. Paldies. Bāba Lohpīlā. Lohpīlērs kundze lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji. Es domāju, zaļo grupai ir iesniegus daudz grozījumus. Esmu pateicīga par to, ka vairums no tiem tika iekļauti. Ir tikai viens grozījums attiecībā uz uh, pārklāšanos ar AIDHR. Um, uz to mēs vēl pastāvēsim. Uh, man vēl ar vienu jautājumu, uz kuriem nesaņēma atbildi. Runāt par uh, ārlietu padomis secinājumiem tur bija minēts, ka šis fonds ir jāizveido ātri, taču es arī saprotu, ka patiesībā daudz, kas vēl jāizdara, lai tiešām definētu, ar ko šis Eiropas demokrātijas fonds nodarbosies un kāda būs tā pievienotā vērtība. Jā, es uzzināju, ka eh, tā mērķis ir eh, nodrošināt iespēju Eh, reaģēt ātri, un kā jau sacīja Vēlička kungs, tad eh, arī iespēja saņemt vairāk līdzekļu, taču šeit ir institucionāla problēma. Jā, tad tika minēts inovācijas, inovatīvs fonds, bet kā jūs nodrošināt inovatīvus <laughs> līdzekļus individuālām personām, tādā Baltkrievijā, nevis organizācijām? Uh, Un uz to man atbildes nav. Un arī atklātās sabiedrības institūcijā Eiropa tiek kritizēta par tās uh, birokrātismu. Jā, tas ir pamatot. Tas, tas nenozīmē, ka mēs uh, neuzklausām šo kritiku. Šo nedēļu pat bija liela NVO sanāksme, kur mēs tikām kritizēti un mums eh, piedāvāja ierosinājumus. Es ceru, ka es gūšu atbildes viņu jautājumu. Paldies, Lokbīlieris kundze. Nākošais ir Angurakis kungs, lūdzu. Es to proevrē. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es sākumā gribētu skaidri paust savu viedokli, ka es iestājos par šī fonda izveidi pēc iespējas ātrāk. <clears throat> Un jūs jau arī pieminējāt šo nosaukumu iespējamā izveide, bet es gribu sacīt, eh, ka tika jau pieņemts lēmums to izveidot. Es gribu paskaidrot, kāpēc eh, esmu pret šo izveidi. Eh, es zinu no um, Grieķijas pieredzes, kad uh, tur norisinājās cīņas par huntas gāšanu. Uh, ka viegli šādas cīņas nav. Es pilnīgi iestājos par eh, visu cilvēku vēlmi būt demokrātiskiem, taču es tomēr negribētu, ka šis fonds īsteno imperialisma mērķus, eh, slēpjoties aiz demokrātijas. Mana nostāja ir vēl jau vairāk piesardzīga, tāpēc, ka mēs te, protams, varam sacīt, ka mēs te iestājamies par, eh, par demokrātijas atbalstu, bet man jāsaka, ka šāds fonds nav nekas jauns. Šāds fonds pastāv ASV, kā jūs zināt, savu laiku to uh, izveidoja Reigan kungs, un uh, secinājumi, rezultāti ir pilnīgi skaidri. Piemēram, bija zināms uh, Francijā starpgadījums šī fonda dēļ. Es domāju, mums ir pienācis laiks Uh, izdarīt secinājums, varētu sacīt, ka mēs uh, varētu, varētu domāt, ka mēs neesam piedzīvojuši uh, dažādas revolūcijas, kā piemēram šī oranžā revolūcija, kas pilnīgi izgāzās. Es domāju, ka Eiropas demokrātijas fonds ir paredzēts kā iespēja iejaukties valstu iekšlietās, un par to nav nekādu šaubu, tas jau atainojas tais ziņā, kā paredzēts, ka šie gubernatori jeb valdes locekļi būs visu Eiropas Savienības dalību valstu e, pārstāvji. Un tad par kādu vispār neatkarību no Eiropas Savienības e, ārlietu politikas te var būt runa. Tā tad es esmu pilnīgi pret šo fondu, un tas tikai radīs vēl sliktāku situāciju. Paldies! Um, danke. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tagad Andži Džips, lūdzu, Grips. Paldies, priekšsēdētāji. Daži jautājumi, daži komentāri, kas šeit izskanēja ataino vēlmi izveidot jaunu instrumentu. Savukārt citi saka, ka nekādas jēgas no šāda instrumenta nav, nekas reāli tam nebūtu darāms, nav nekādu īstenu mērķu. Pastāv aizdomas, ka šis instruments ir paredzēts kā iespēja iejaukties valstu iekšlietās. Es uzskatu, ka šim instrumentam būtu jābūt pielietotam tādās valstīs, kur demokrātija nepastāv. Valstīs, kur demokrātija tiek nosodīta. Šis instruments ir paredzēts kā atbalsts pilsoniskai sabiedrībā, lai tā varētu atbalstīt vērtīgas institīvas. Es domāju, mēs varam vienoties par to principu, ka tā panāks sekmes būtu vieglāk. Protams, ka tam ir jābūt instrumentam, kas papildina jau esošos. šajā sākuma posmā grāfa Lamsdorfa priekšlikumos es neredzu nekādu iespēju, ka te varētu būt pārklāšanās ar citiem instrumentiem vai, piemēram, EIDHR. Referents savā tekstā, cik tālu man saprotams, pavisam skaidri norāda uz to, ka šim instrumentam būtu jāatbalsta ilgspējīga demokrātija. Tam būtu, tas ir jāiedarbina tad, kad demokrātija ir vārga. Tas ir jālieto tad, kad to var izmantot, lai pēc iespējas vairākus labumu guvējus atbalstītu. Un tam būtu jābūt, jāsniedz līdzekļi tiešā ceļā līdzekļu guvējiem. Vēliškas kungs mums jau pavisam skaidri sacīja, kādi pastāv riski. Mums ir zināms Ādams Piļeska gadījums, viņš arī ir uzstājies ārlietu komitejā ar runu. Viņš ir paraugs tam, kādi, eh, kāda, eh, kādas problēmas ir ar pārāk lielu pārskatāmību. Tad, ja jūs sakāt, kam jūs piešķirat eh, līdzekļus, tad uh, līdzekļu saņēmēju problēmas. Viņam bija jāsaskars ar grūtībām pēc tam, kad viņš bija uzstājies mūsu komitejā. Mēs vēlamies, lai šīs fonds būtu ātrs, bet tam jābūt arī uh, tādam, kas neatklāja visu informāciju. Paldies, Kovaļa kungs, liels paldies! Es uzskatu, ka šīs debates liecina par to, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāizveido Eiropas fonds demokrātijas atbalstam. Ir daudz cilvēku, kas gaida šādu fondu izveidi. Um, man ir iebildi pret to, ka nākošā gada budžetā šis instruments neatainojas. Ir paredzēta 96 miljārdi eiro visāda veida projektiem, taču nekas nav paredzēts Eiropas fondam demokrātijas atbalstam. Un jautājums tad rodas, kāpēc? runājot par jauniešiem. Situācija ir mainījusies. Situācija pirms demokrātijas ļoti lielā mērā atšķirs no situācijas pēc demokrātijas. Mēs redzam, ka uh, jaunieši saskars ar grūtībām, viņiem ir tagad eh, jāsaskaras ar sankcijām no valsts puses. Protams, ka šī joma taču arī ir jārisina. Es arī augstu vērtēju Pateringa kunga sacīto. Weź także kwestie związane z tym, żeby tam, gdzie działamy w tym nurcie. Poterings un Konrāda fonds ir uh, E, drošsirdīgi, un jums ir tādiem jābūt, jo bez zināmas apņēmības demokrātija nevar iedibināt. Mums ir jāatbalsta jaunās demokrātiskās politiskās partijas, un mēs nevaram tās, e, un mums tas ir jāatbalsta neiekļaujoties, neiejaucoties politikā. Liels paldies! Turpin priekšsēdētājs. Es ierosinātu ņemot to, ka. Kā Debats bija ļoti plašs, interesants, taču arī tulkiem, saka priekšstādātājs, ir jādodas pusdienu pārtraukumā, tā tad es ierosinātu sanāksmi pabeigt ātri. Uh, uh, Tad tikai dodu vārdu ārējās darbības dienesta pārstāvēji. Jā, saka runātāji, paldies. Um, atvainojos, ka polijas pārstāvis nevarēja ierasties pasakos arī grāfam Lāmsdorgafam par viņa ziņojumu un ēnu referentiem ārējās darbības dienesta vārdā. Pateicos par visumā pozitīvo analīzi un atbildot pašreizējo priekšlikumu, gribētu sacīt, ka mūsu viedokļi sakrīt, tas jau ir uzteicami, tas ataino no šīs institīvas, atbalstu šai institīvai. Un uzklausīja arī kolēģis, kas uzstājas šeit. Nav nekāds šaubu par to, ka šīs instruments ir nepieciešams, ka tas uh, aizpildītu trūkums. Nav vairs trūkums. Un š, īpaši tas uh, lietas, uh, par to liecina šis gads, kad mums bija grūti rast atbildi uz problēmām. <clears throat> Ziemeļāfrikā. Jā, bet var piekrist, ka jābūt detalizētākai programmai, jā, darba grupa tiks izveidot un, protams, ka tajā piedalīsies parlaments. Un tad mēs varēsim šai procesā arī sīkāk runāt par e, tālāko. Tātad parlaments tiek aicināts piedalīties ne tikai darba grupā, bet arī nodrošinot šī fonda uzraudzību. Runājot par finansējumu, mēs nekad nebijām paredzējuši to, ka šis fonds mazinātu resursus, kas paredzēta EIDHR. EIDHR mums visiem ir pietiekoši svarīgs, un līdz ar to mēs negribam uh, radīt problēmas tā darbībai, taču pastāv trūkumi, kurus nevar novērst EIDHR, un mēs nedomājam, ka būtu iespējams izvērst reformas EIDHR instrumentā, tāpēc labāk, ka tās, eh, ka šos trūkums novērsta Eiropas demokrātijas fondu. Nav runa par to, ka mēs <clears throat> radītu apjukumu šo līdzekļu saņem, saņēmējiem, bet mūsu līdzekļiem būtu jābūt tādam kā pamatkapitālam plurālisma labākas demokrātiskas telpas izveidēji. Un tad, kad šīs organizācijas, šie jaunieši vai žurnālisti vai kādi citi veidi aktīvisti spējas darboties paši, tad viņi varēs saņemt līdzekļus no EIDHR vai citiem instrumentiem. Tātad situācija pavisam skaidra, nav nekāds pārklāšanās, ir pilnīgi skaidra pievienotā vērtība un savstarpēja papildināmība un visbeidzot apspriedes, konsultācijas un sadarbība ar citām iesaistītām pusēm politiskajiem nodibinājumiem un NVO. Es uzskatu, ka ir būtiski svarīgi, ka visi cilvēki, kas sniedz atbalstu trā, eh, pārejas posmā pa demokrātijas izveidē, saņem arī mūsu atbalstu. Un mēs ar viņiem sadarbojam. Liels paldies! Ar šo ļoti, šiem ļoti vērtīgajiem noslēguma vārdiem gribu pateikties sekretariātam, personālam par to, ka viņi organizēja šo dokumentu. Mēs turpināsim darbu. Ehm, rekomendācijas šai ziņojumā paredz tālāku sadarbību ar kolēģiem. Nobeigumā es gribētu sacīt, grozījuma iesniegšanas termiņš rekomendācijas šai rekomendācijai ir 15. septembris, tātad nākošnedēļ un jebkādi decembris. Atvainojos lūks. Un um, nākošā komitejas sanāksme būs 18.30. 12. decembrī Strasbūrā. Pirmdien būs arī komisijas uh, vicepriekšsēdētāji. Liels paldies! Visu labu!